Ekon eh, eh, komiteja ir eh, nolēgus, nolēmus nosūtīt starp institūciju sarunām atbilstoši 69C punktam, pirmajam punktam konkrētas procedūras. diverse commissioni hanno deciso di avviare negoziati interistituzionali. Tāpat ir palēmts eh, nosūtīt eh, atbilstoši 69c eh, paragrāfam ziņojumu, kas ir š, mandātā šīm sarunām, tie ir pieejami plenārsēdes tiešsais lapā un tie attiecīgi tiks publicēti arī sēdes protokolā. 69c duet otrā punkta ietvaros politisko grupu locekļu. Tātad uh, rakstiskā veidā, ja tiek uh, panākts noteikts uh, šis liekšņa skaists, var lūgt balsot par uh, šīm sarunām paredzētiem ziņojumiem. Ja nebūs nekādi iebildumi, tad uh, komitejas attiecīgi varēs uh, uzsākt šīs sarunas. Transporta komiteja